profesora vārdā, kurš pats gāja bojā Franko režīmu laikā cietumā. Un tagad došu vārdu Kostello kundzei. Paldies, es vēlos pateikties eh, dal, eh, deputātiem par atbalstu šai programmai. Šī ir ļoti svarīga programma eh, kas sniedz atbalstu iedzīvotājiem, kas ir nonākuši vislielākajā trūkumā Eiropas Savienībā. Uh, budžets 3,5 miljārdu apmērā ir ļoti nepieciešams un cerams, ka mēs varēsim nosūtīt stingru signālu padomē. Attiecībā uz obligāto šī fonda dabu es vēlos paskaidrot, ka uh, šie vārdi, obligātais, nu, varbūt tie ir mazliet maldinoši. Svarīgākais aspekts ir tomēr tas, ka līdzekļi, kas paredzēti vistrūcīgākajiem, arī nonāk pie vistrūcīgākajiem. Un mūsu pieņemtais priekšlikums pagājušā mēnesī komitejā ir tas veids, kā mēs varam nodrošināt to. Ir vairākas lietas, kas vēl jārisina, to ierosināja arī Alde un Zaļie, un es vēlos izcelt dažu no šiem jautājumiem. Vispirms jau sarežģītā paziņošanas sistēma. Tā, principā, varētu kavēt programmas īstenošanu ļoti svarīgā laikā. Mēs runājam par janvāri, kas ir ļoti svarīgs laiks, tīpaši vistrūcīgākajiem. Un paziņošanas sistēma varētu kavēt programmas īstenošanu. Otrakārt, tas ir ļoti svarīgi, uh, nav paredzēta grozījumos eh, šīs naudas pārdalīšana dalību valstis, kas vēlas padalīt to, tām tas jādara izmantojot ESF vai ERAF fondu eh, finansējumu uz citu programmu rēķina. Tās dalību valsts, kas nepiedalās šajā pārtiks programmā šobrīd, nu, jāsaka, ka jānožēlo tiešām ir šīs, šo valstu valdību izvēle. Uh, jo pie, dalība šai fondā, ja mainītos valdības nostāja, tad dalība valstis varētu piedalīties, jo, kā komisāra kungs sacīja, šis fonds ir paredzēts iedzīvotājiem, nevis valstu valdībām. Iedzīvotājiem, kas ir vislielākajā trūkumā. Uh, Deputātu kungi un kundzes, ceru, ka dosiet mums pilnvarojumu sarunām ar padomi, lai sasniegtu 2020. gadam nosprosto mērķi trūcīgo iedzīvotāju skaitu samazināšanu par 20 miljoniem. Paldies, saka priekšsarētājs. Ar to arī beidzam šīs debates par šo jautājumu. Bija ļoti intensīvs debats, ļoti daudz cilvēki izteicās. Un šīs principā ir tādas debatas, kas stiprina mūsu parlamenta tēlu. Balsošana sāksies pavisam drīz jau pēc dažiem brīžiem, bet šis apspriestais ziņojums par to balsošana būs rīt 11.30. Šobrīd balsošana būs par citiem jautājumiem, un tā sāksies pēc divām, trim minūtēm. Līdz tam brīdim arī tad izsludinu pārtraukumu, lai kolēģi var ieņemt savas vietas zālē. Paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās, ievēroja termiņus, atvēlēto laiku un varējām arī iekļauties mēs savas programmas laikā.